informācija tiks publicēta šīs dienas protokolā. Un ja līdz šī protokola apstiprināšanas brīdim nebūs iesniegt nekāda iebilduma, tad šīs izmaiņas tiks arī apstiprinātas. Tad šīs jaunās personas, kas iecelts komitejās un delegācijās. Darba kārtība šodien paredzējusi izskatīt tālāk padomas un komisijas paziņojums par stāvokli Āfrikas ragā. Līdz ar to došu vārdu padomas pārstāvim. Aleksandram Vondrakungam lūdzu, jums vārds. Yes, good evening. Sveiki, labu pēcpusdienu. Labu vakaru visiem priekšsēdātāji, dāmas un kungi.